otwieram posiedzenie madam herczog point of order e, atklājam sēdi hercogas kundze Everyone. labrīt visiem Vakardien nolikuma punkts. Tātad vakar mēs runājām par budžetu un bija ļoti skaidri noteikts debats konstatējis, ka Idris komitejas ziņojums nenonāca līdz dienestiem. Mēs pārbaudījām šo jautājumu, ziņojums ir izstrādāts un nosūtīts laicīgi. Iespējams, ka ir kādas kļūdas procedūras laikā. Mums ir jāredz, kurš ir atbildīgs un kurš ir noticis, bet svarīgāk ir tas, ka mūsu ziņojums, kurš bija mūsu pāma dokuments arī trialogam, uh, kur bija arī ārkārtīgi lielā atšķirība ar padomas dokumentu. Mēs gribam būt droši, ka mūsu dokuments ir nosūtīts oficiāli uz padomi. Esmu šeit paņēmusi līdz mūsu dokumentu un esmu gatava arī to iesniegt padomēji. Un lūdzu pārbaudiet, ka ītras, kam tas priekšlikums, par kuru tika notika balsojums anonīmi, nonāks laicīgi padomē. Paldies par jūsu atbalstu. Dziękuję, dziękuję koleżance. Thank you very much. Paldies. We will do Mēs darīsim uh, to, ko jūs gribat. Mēs darīsim to, ko jūs sagaidāt no mums. Redzēt, tas ir lieliski. Mūsu šīdienas diskusiju sākums ir brīnišķīgs. Eh, Pirmais darba kārtības punkts paredz prioritārās debates par G20 augstākā līmeņa sanāksmi, komisijas paziņojums un padomas paziņojumu. G20 augstākā līmeņa sanāksmi notiks 11. un 12. novembrī. Komisijas paziņojums arī par Eiropadomas sanāksmi 28. un 29. oktobrī.